Protams, ka mums vēl priekšā ir ļoti daudz šķēršļu. Es esmu par to pārliecināts, bet es esmu arī pārliecināts, ka um, Ungārijas prezidentūra darīs visu iespējamo, lai vestu uz priekšu šo cīņu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Figreido kundzei. Uz vienu minūti.